nekādu komentāru nav, tad šodien pieņemtās rezolūcijas tiks nosūtītas institūcijām un iestādēm, kas tajās ir minēts. Līdz ar to Eiropas parlaments sesija šodien beigusies. Veiksmīgu māju ceļu!